Un tagad mēs pārējām uzreiz pie balsojuma skaidrojuma un vispirms par gāzu Sandberg kungs priekšsēdētāji, es gribu skaidrot faktu, ka es biju tikai viens no pieciem deputātiem šajā parlamentā, kur nobalsoja pret šo rezolūciju. Un es tā darīju ne tāpēc, ka es nevēlos sniegt ekonomisko palīdzību tiem, kuri ir traģiski sniegu, cietuši šajā krīzē, eh, un eh, pret palīdzību, kas tiks sniegta. Bet es tā darīju, tāpēc, ka šī rezolūcija, tieši tāpat kā lielākā daļa rezolūcija par vidējiem austrumiem, ir defektīva, tāpēc, ka tā neveido nenorāda situācijā tos, kuriem ir taisnība un tos, kuriem nav. Un tādā, tādu rezolūciju pieņemt nedrīkst. Jautājums ir par to, ka mēs uh, es, esam ar tādu situāciju Gazā, kāda tā ir Hamas grupas darbības dēļ, kas ir sūtījuši bumbas, metuši bumbas, sūtījuši šāviņus un raķetes uz suverēnu valsti, un kurai, kā ikvienai suverēnai valstī, ir tiesības aizsargāt savus, savus iedzīvotājus, un kamēr Eh, kamēr šeit atbildības nav skaidri nodalīts, tikmēr šī parlamenta rezolūcijas vienkārši nevar būt efektivitātes. Un ir pienācis beidzot laiks parlamentam pateikt Hamasam, atzīstiet Izraels valsti, vediet ar to sarunas eh, pārtrauciet savas hartas antisemītiskos viedokļus, un tad mēs varam runāt par mieru procesu. Paldies, turpina priekšsēdētāji, nākamais ir kinoks ziņojums, un Tomas Ševskas kundze lūdzu pani przewodnicząca! Priekšsēdētājs kundze. Tā ir, ka pieaugušiem ir lielāka atbildība attiecībā uz bērnu audzināšanu, īpaši arī bruņotos konfliktos, kur bērni bieži vien tiek piespiesti uh, stāties pie ieročiem, un tomēr es izteicos pret šo jautājumu tieši tāpēc, ka šeit nav runa par to, ka uh, mēs gribētu aizliegt praksēt bērniem tiesības uz dzīvi. Paldies. Sinots kundze, lūdzu. Oh, Pārēsim pie nākamā runātāja, kas ir Kamala kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vitnei Hjūstona lielā filozofa teica, ka uh, es ticu, ka cilvēki ir mūsu nākotne, bērni ir mūsu nākotne. Uh, mācīsim viņiem visu to labāko un parādīsim viņiem skaisto, kas ir šajā ziņojumā. Pirmo reizi daudzējādos veidos mēs tiešām skatāmies uz mūsu nākotnu, uz attīstību, un kas ir ļoti būtiski šajā ziņojumā ir tas, ka mēs raugāmies uz izglītību, uz attīstību bērniem un ne tikai uh, meitenēm, jo, uh, bet uh, arī uz. Uh, pavisam uh, primāro izglītību. Mēs vienmēr domājam, ka valsts ir tā, kurai ir risinājumi. Es aicinu visus kolēģus šajā parlamentā skatīties uz tiem risinājumiem, ko Ņūkāslas universitāte norāda kur ir uh, primārā izglītība nabadzīgiem bērniem, jo uh, tur, kur valsts nav piedāvājusi izglītību, tur ir apvienojušies vecāki un viņi ir piedāvājuši saviem bērniem izglītības iespējas, un es gribētu, lai mēs raugāmies tālāk par valsts risinājumiem un palīdzam nabadzīgākajiem mūsu sabiedrībā. Sorry, the... Es atvainojos, es balsoju pret Kinok ziņojumu ar ļoti smagu sirdi, jo problēmas, kas tur ir norādīts, ir ļoti būtiskas, ir notiekušas traģēdijas, notiek tās visā pasaulē, bet uh, Šī ziņojuma pamats ir ANO eh, konvencija par bērnu tiesībām, un eh, mēs eh, cenšamies darīt aizvien vairāk, bet šī konvencija nav perfekta. Šī konvencija vienmēr ir bijusi kompromiss, un no vienas puses tur ir ļoti, ļoti daudz labas lietas, no otras puses tur ir pilnīgi nepiemērotas daļas. Tā tika sastādīta 89. gadā, un, piemēram, tur ir tiesības uz pilnu pieeju plašsaziņas līdzekļiem un saziņas līdzekļiem bērniem un uh, otrādi. Un uh, tas bija rakstīts laikā, kad mēs nezinājām par uh, šādiem ļaundarīgiem noziedzniekiem, ka, kas vēršas pret bērniem. Un šī konvencija uh, nosaka arī, ka valsts ir vienīgais lēmējs par bērnu labākajām interesēm. Tas nozīmē, ka vecāki uh, uh, ir tikai aprūpētāji, bet viņi nav uh, lēmēji. Tātad man bija jābalso pret šo ziņojumu, jo tur arī runa par abortiem, kur uh, nav nekāda sakara tur ar bērnu tiesībām. Paldies, kolēģi, atgādinu, ka viena minūte jums ir dota balsojuma skaidrojumiem. Mums tiešām ir ļoti daudz pieteikušies runāt šodien. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mūsu vēlētāji būtu ieinteresēti paskatīties, cik tālu mēs esam tikuši šajās jomās. Pirms īrijas referendumu un, un arī pēc tā mums tika teikts, ka Eiropas Savienība nav tuvojusies un nekādu progresu negūst Eh, kopējā ārējo drošības politikā un arī par abortiem ir runa. Un tagad mēs redzam, ka tas ir viss vienā ziņojumā. Neskatoties uz visiem uh, solījumiem cilvēkiem, mēs esam turpinājuši rīkoties kā līdz šim. Tas bija ļoti labs ilustrējums tam visam šorīt, uzklausot Čehijas republikas prezidentu. Viņš uh, teica runu, viņš uh, izpauda tādus uh, ļoti visiem pieņemamus. Uh, apsvērums, ka valdībā ir vajadzīga opozīcija. Un ko tad mēs redzam? Uh, mē, viņš teica, ka jārespektē pretējais viedoklis, bet cilvēki izgāja no zāles, viņi vienkārši nevar uzklausīt pretēju viedokli. Kāds būtu labāks uh, piemērs par uh, šī parlamenta attieksmi pret vēlētājiem? Uh, organizēsim referendums par Lisabonas līgumu, darīsim tā, kā tas ir jādara. Paldies, tagad uh, kaut neuzziņojums no Tamševskas kundze lūdzu. Pani Prevodničonca, transpozīcija direktīva. Priekšstādājs kundze. 2002. slīpsvītra 14. direktīvas īstenošana un ieviešana par darbaņēmējiem ir īpaši būtiska krīzes laikā. Šeit mēs runājam par uh, to, ka ir sabiedrības atbildība kopumā. Un citādi mēs nevarēsim aizsargāt darba vietas, ja neparedzēsim nekādu izglītību darbaņēmējiem. Šo direktīvu vajadzētu ieviest un uh, ieviest visās valstīs, tādēļ balsoju par. Paldies, un tagad Sikērska kungs par nākamo ziņojumu gospodarka społeczna pełni ważną funkcję w rozwoju lokalnym i reģionālnym. Priekšsēdētājs kundze. Ekonomikas eh, attīstībā ir dubulta funkcija. Un mm, Eiropas Savienībā ir uh, savukārt uh, savas funkcijas. Ja mēs paraugamies uz statistiskajiem datiem, tad redzam, ka tiek veidotas ļoti daudz darba vietas, aptuveni 7% no kopējās uh, uh, darba uh, vietu, no kopējā pieauguma un apjoma. Mums um, jārūpējas arī par lauku attīstību. Tā kā tiek uh, spēcināta industrializācija, arī šādi, protams, var uh, radīt darba vietas, bet, lai attīstība būtu sabalansēta, jāraugās arī uz lauku vidas attīstību. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Jāatbalsta tradicionālās nozares. Uh, Mums jārūpējas par tirdzniecību, par uh, rūpniecību. Mums ir jāizmanto visas iespējas, lai atbalstītu rūpniecisko attīstību. Paldies! Tomšērskas kundze, kā lūdzu. Pani Prevodničonca. Priekšsēdētājs kundze. Ne tikai krīze ir novadusi pie tā, ka mums jāpievērš šai uh, pasākumu pakotnē. Visa sabiedrība ir piedalījusies to pieņemšanā attiecībā uz ekonomiku un valsts izaugsmi jāsaka tas pats, bet katra darba vieta, kas tiek radīta, katra prasība attiecībā uz preču kvalitāti un pakalpojumu kvalitāte ir būtiska. Es atbalstu šo ziņojumu un ceru, ka Eiropas komisija uh, sniegs jaunu pieeju atbilstošu modernai attīstībai un uh, teiks ko jaunu par administratīvo uh, slogu attiecībā uz finanšu uh, līdzekļu sadalījumu. Paldies! Paldies, Kamala kungs! Paldies, priekšsādētāji! Lasot šo ziņojumu, es uzdūros sociālās ekonomikas definīciju, mani interesē, kāda tad ir definīcija, un tur divi bija divas pārsteidzošas lietas. Pirmkārt, sociālie mērķi pār kapitālu, un otrkārt, solidaritātes princips un atbildības princips. Turklāt tur bija runa par demokrātisko kontroli. Um, ar kaimiņu valsts starpniecību nekur nebija runa par uh, brīvu apmaiņu starp pircēju un pārdevēju, lai uh, Um, gūtu pēļņu un investētu to darbvietu radīšanā. Kas tad būtu vēl sociālāk, kā gūt pēļņu un investēt to, lai radītu darbvietas? Ja mēs sākam fokusēties uz sociālajām vajadzībām, nekā uz vajadzību radīt pēļņu un radīt darba vietas un izplatīt labklājību ekonomikā, mēs eh, nokļūstam strupceļā. Uh, Eh, Austrijas ekonomists pagājušā gada sākumā par to eh, brīdināja, tātad mēs aizmirstam par pēļņu un eh, ieslīgstam šajā te situācijā, un tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies. Tagad Dāils Kons, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir prieks, ka mēs turpinām uztvert uh, garīgo veselību ļoti nopietni šajā parlamentā. Tā ir jābūt uh, ļoti augstu prioritāšu sarakstā, jo uh, līdz 2020. gadam šīs uh, slimības būs visizplatītākās attīstītie pasaulē. Mūsu valstī mums ir uh, teorija, mūsu uh, mentālās veselības, garīgās veselības politika tiek veidota un Un daudz, kas tiek teikt ziņojumā, arī ir mūsu nacionālajā politikā. Un tomēr es domāju, ka uh, veselības aprūpe nav pietiekam saistīta ar dzīvi. Um, mums ir teorija, mums ir idejas, un īpaši manā valstī rīcības plāns ir ļoti tāls no reālās dzīves, un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti, nav atbilstoši tām vajadzībām, kas ir garīgās veselības jomā mūsu valstīs. Paldies, tam ir jāmainās. Gīles kundz, lūdzu. Viens no četriem cilvēkiem saskars vismaz reizi dzīvē ar garīgās veselības problēmām, un arī uh, invaliditātes iemesli daudzreiz ir garīgās veselības traucējumi. Un tas ietekmē arī tos, kurus tas tieši neskar. Tāpēc mums ir steidzami jāpārskata garīgās veselības likumdošana, kas var veicināt apziņu par to, cik tas ir svarīgi. Un ko es esmu centusies uh, Vestmidlendā savā uh, ar vēlēšanu gabalā stāstīt ka visiem ir eh, būtiska loma spēlēm, skolām un citām iestādēm, eh, lai apzinātos šo problēmu. Mums ir vajadzīga arī pētniecība vairāk šajā garīgās veselības jomā par saikni starp garīgās un eh, miesiskās veselības problēmām. Un jādomā, kā to var Eiropas sociālajā un reģionālās attīstības fonda ietvaros finansēt. Šis jautājums ir jāskat steidzami, darba devējiem ir jānodrošina veselīgs darba, klimats, darba apstākļi ir jāņem vērā, stresa ietekme, garīgajā veselībā, ir jācīnās pret iemesliem, kas izraisa garīgās veselības traucējumus. Paldies! Tagad Tomaševskas kundze lūdzu. Pani Przewodnicząca, 90%. Priekšstādātājs kundze. 90% no pašnāvībām ir uh, psihisku traucējumu rezultāts. Depresija un citas civilizācijas slimības izriet uh, no stresa un mūsu dzīvesveida. Bez tam uh, Eiropā ir aizvien vairāk uh, veca gadagājuma cilvēki, kas saslimst ar psihiskām slimībām. Diagnozes ir šausmīgas un cilvēki tiek tā kā iezīmēti. Viņi ļoti cieši no tā. Tas ir jautājums, kas skar visus tautas veselību un tādēļ pilnu nu, atbalstu devu šim ziņojumam. Paldies! Pinots Konze, lūdzu, es cīnījos par šo ziņojumu, bet man liekas, mēs šeit palaidām garām izdevību komitejā iekļaut elektrošoku vien par visām reizēm. Uh, iekļūt ieteikumu aizliegt šo te ļoti uh, šausminošo ārstēšanas veidu, kas tiek joprojām lietots daudzās uh, Eiropas valstīs. Un vēl viens jautājums, par ko man ir būtiski jautājumi, ir uh, augošā kustība, um, ka vajadzētu visus jaunu vecumu bērnus uh, izmeklēt, runājot par uh, garīgo veselību, un viņiem dot zāles. Uh, Uh, šī ir tāda kā, kā atsauce uz bērnu izmeklēšanu, un daudz bērni, ja jūs viņus izmeklētu, viņu pašā agrā bērnībā varbūt nešķistu pilnīgi atbilstoši un normāli, un tomēr viņi ļoti labi attīstās. Bet es domāju, ka izšķirošais jautājums, kas mums sev ir jāuzdod, uh, ņemot vērā, ka garīgās veselības problēmas pieaug, jādomā, kāpēc tas tā ir, jo īpaši attiecībā uz pašnāvībām Vai mēs neļaujam cilvēku sabiedrībai būt tādai, lai cilvēki var uh, normāli un veselīgi attīstīties un dzīvot? Ja mūsu garīgā veselība pasliktinās kopumā, tad ir jādomā par to, kādu sabiedrību mēs veidojam. Paldies! Tagad garka ziņojums. Rotovičs kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, cienītās dāmas, godātie kungi. Es esmu pret rezolūciju un arī pret uh, ziņojumu pieņemšanu. Tā iemesli ir sekojoši. Ir krīzes situācija un Eiropas institūcijām jāatrisina sarežģītas problēmas. Un otrais tās izmaksas, kādas ir saistītas ar pētījumu veikšanu, mm, tās sniedzas miljonos. Un uh, runa nav mm, viss uh, par to, lai pilnīgā uh, pārtrauktu teroristiskas darbības un ko citu. Dažādi uh, politisko sensāciju uh, meklētāji un tāda apstrāde nav nekādu papildus uh, vērtību devušas tikai Eiropas uh, um, nodokļu maksātājs par to ir maksājis. Mums bija jāmaksā, un mēs maksājam. Un saskaroties ar nākošām līdzīgām problēmām, mums vajadzētu domāt agrāk. Paldies! Tagad Miguelas Ramos ziņojums Doils Kundz, lūdzu. Thank you, um, Madam Chair. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es apsveicu Ramos Kundzes ziņojumu. Šeit ir aicināts uh, veikt plašākus pētījumus. Mūsu zivu krājumu e, saglabāšana ļoti sarežģīts jautājums un daudz pie tā ir jāstrādā. Un e, viss e, jaunāko zinātnes sasniegumu izmantošana nopietns rīks tomēr. Lai gan es ļoti augstu vērtēju ziņojumu, es gribētu norādīt, ka šajos e, sarežģītos ekonomiskajos laikos mums ir jāapzinās, ka pūliņi var dubultoties un no tā jāizvairās. Mums nevajadzētu kopienas līmenī e, darīt to, kas ir e, jādara dalībvalstīm. Paldies, e, Doils kundze, Kamals kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāju, un tad, kad mēs runājam par lietišķiem pētījumiem un zilsaimniecības politikas trūkumiem, neaizmirsīsim, ka mums šāda politika ir bijusi jau 40 gadus, ka Eh, tā bija paredzēta, lai uz noturīgu pamatu mēs varētu veidot savu zivsaimniecību, taču tā tomēr nevainagojās panākumiem. Mums ir jādomā par tā pie tādās valstīs kā Jaunzēlandē, kur valdība atzīst, ka iedzīvotāju paši intereses ir saglabāt šos, šo nozaru, tāpat mums jāskatās, e, kāda sistēma un kāda politika šajā sakarā tiek piekopt Islandē. Mēs varam iztenoties e, mēs varam piemērot pētījumus un lietišķos pētījumus, un mums ir jāveido tāda sistēma, kurā, neraugoties uz visām inovācijām, valdības e, dara zinām iedzīvotājumiem, cik uh, cik, tā, cik iedzīvotāji var nozveļot un netērēt laiku. Nākošais ir e, Berga ziņojums un Gilas skundze. Paldies priekšsēdotāji pašreizējos ekonomiskajos apstākļos šis e, e, ziņojums mums norāda par to, ka samaz, samazinājumi Eh, var ietekmēt cilvēks, kur pelna vismazāk. Tāpat runājot par eh, ziņojumu, manuprāt, tas attiec uz darbvietu veidošanu, tāpēc es arī to atbalstu. Un mums vajadzētu nodrošināt to, ka darba vietas neizzūda meldajā vai ēna ekonomikā. Tas attiec arī uz manu reģionu, Rietumu Midlandi. Mums ir jādomā par to, lai dalībvalstis varētu samazināt PVN atsevišķiem izstrādājumiem, lai cilvēki uh, E, pirktu, piemēram, bi e, bioloģiskās lauksaimniecības izstrādājumus, kuriem varētu samazināt šo PVN, tāpat arī citiem, un ar PVN samazinājumiem. E, šādi tiek izmantoti, lai cilvēki varētu iegādāties energoefektīvas un videi draudzīgas preces, kas tas es domāju, palīdzētu arī tiem, kuriem neklājas tik labi. Mana valdība ir uzņēmusies risināt šo jautājumu, samazinot par 2,5% PVN līdz 2010. gadam, un es domāju, ka citas dalībvalsts sekošiem, piemēram, paldies, Slovingas kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, vienīgā cīņa kuru um, mm, e, e, vienīgie, kur zaudē cīņa, ir tie, kuri nav tajā iesaistīti. Un Es gribētu runāt par pareizāku eh, PVN likmi, piemēram, bērnu apņēmiem jaunies dalībvalstīs. Un eh, mēs gribam šādā veidā nosūtīt spēcīgu signālu eh, padomēju un komisijai. Mums izdevās visur izņ ar vienu izņēmumu mūsu Eh, grozījums, eh, kas attiecās eh, uz dažādu PVN izmantošanu vienā rēķinā, tika noraidīts. Mēs gribam E, piedāvāt dalībvalstīm pievienot vienu pašu PVN publiskajā e, sabiedriskajā ēdināšanā, taču komisijas teksts piedāvā piemērot atsevišķus PVN e, likmes atšķirībā no tā, vai pakalpojums sniedz stūra bārs, kurā var iedzert glāzi vīna vai glāzi vīna, un citi nē. Lai nu katrs saprot, kā grib. Es gribu sacīt to, ka spēcīgais, spēcīgs signāls no, ši, no parlamenta šajā jomā Eh, palieku un eh, spēle tiešām ir vērta uz likmes liktā un tā, es eh, gribu aicināt cīnīties pret šo māniju, konfiscēt, ievies šo kreiso, kreiso uzsākto konfiscējošo taksāciju un nu, konfiscējošo nodokļu politiku. Paldies, Lulīgas kundze, un tālāk mēs nonākam pie Cipra rezolūcijas Ārberga kungs priekšsēdētāji. Šis ir visarežģītākais jautājums brīvā sabiedrībā. Kā brīva, brīva sabiedrība var cīnīties pret tiem, kas to vēlas sagraut? Un tas ir lēmums, kurš mums ir jāpieņem. Ir jāpastāv līdzsveram, protams, mums ir jāizstāv cilvēktiesības, protams, juridiskie procesi, e, tiem ir jāprevalē, taču dažkārt pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir nepieciešams pieņemts ārkārtas pasākums, un mēs Eiropā un Eiropas valstīs nevaram pakļauties tikai uz savienotām valstīm, kas to veiktu. Mēs, piemēram, manā valstī redzam, ka tiek tiesāti astoņi cilvēki, kuri ir apsūdzēti par to, ka tie būtu e, mēģinājuši uzspridzināt e, e, lidmašīnas. Nezinu, vai viņi ir vainīgi vai nē, bet. E, E, viņi neko neuzspridzināja. Mums vajadzētu nodrošināt to, kas brīvā sabiedrībā ir attiecīgi rīki un pasākumi, lai varētu cīnīties pret tiem, kas to mēģina sagraut. Un ja mēs to, mums tas nevar izdoties, tad mēs nevaram turpināt Rubiks, Rubiks sakungs. Es atvainojos, es gribēju par, š, eh, es par šo tēmu negribēju teikt neko, jo jau izteicos. Paldies, un tagad pāriesim pie Fonvogau ziņojuma. Vērka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ieteicu delegātiem no e, īrijas atteikties balsojumā par Fonvogau ziņojumu un arī par Vatanēnu ziņojumu, un tieši tāpēc, ka īrija ir saglabājusi savu ne neutralitāti, un tas ir ierakstīts protokolā mūsu pozīcija ierakstot to protokolā um, saistībā ar Eiropas Savienību. Mums uh, ir uh, nosacījums, ka tam ir jābūt ANO mandātam un valdības apstiprinātam un īrijas parlamenta apstiprinātam, lai nosūtītu mūsu karavīrus kaut kur. Un mēs saglabāsim šo nosīm arī Lisabonu pēc Lisabonas ratifikācijas. Bet tas nenozīmē, ka īrija nav gatava piedalīties, jo īpaši miera uzturēšanā mēs esam ļoti iesaistījušies šādā piemēram, un tā ir bijusi ļoti veiksmīga misija. Un tas ir uh, ANO mandāts, uh, un ANO nevarēja nosūtīt savus uh, karavīrus, Eiropas Savienība šeit piedalās, uh, tas uh, mandāts beidzas 15. martā, uh, 12 mēnešus uh, šī misija ir darbojusies, un īrija turpinās dot savu ieguldījumu mieru uzturēšanā pasaulē. Uh, vai nu tas būtu caur ANO vai caur Eiropas Savienību. Paldies! Tagad pāriesim pie Vātenēna ziņojuma. Vispirms Kēlām kungs. Thank you. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es balsoju par 43. pāntu Vatenēna ziņojumā tieši tāpēc, ka Lānsberģa kungs iesniedz savus mutiskos grozījumus, ko parlaments eh, laipnā kārtā atbalstīja. Un tomēr es gribētu paust arī atbalstu ordinālajiem tekstam 43. pantā, kur beigās ir rakstīts, ka drošības priekšlikumu, ko Krievijas prez... federācija nesen veicinājis, būtiski mazinātu eh, Eiropas drošības struktūru eh, ticamību. Un, uh, noteikti šķeltu Eiropas Savienību un ASV. Priekšsēdētais kundze, es piedalījos šonadēļ uh, Eiropas Savienības un Krievijas sadarbības komiteja sēdē, un es to atstāju ar secinājumu, ka mēs nevaram neredzēt to, ko Vatanen kungs nosauc par brutālu realitāti, proti, ka strateģiskais Krievijas federācijas mērķis eh, joprojām ir dalīt Eiropas Savienības partnerus labajos un sliktajos un uh, vājināt NATO. Paldies. Paldies, Samberga kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es pateicos par iespēju īsti par to izteikties, jo uh, lieliskā uzruna, ko mēs dzirdējām no Čehijas republikas priekšsēdētāja, uh, viņš mums atgādināja par mūsu un daudz citu valstu vēsturi. Tās bija valsts, kuras okupēja nacisti un pēc tam komunisti. Un tas tiešām parāda to, cik vitāli svarīgi ir NATO un cik svarīgi ir to saglabāt. Eiropas Savienībā ir loma sabiedrībā. Uh, bet eh, rietumu aizsardzības princips, eh, tas joprojām ir NATO. Un tāpēc eh, mums arī ir šī mūsu alianse ar ASV un viena no iezīmēm, kas man nepatīk šajā parlamentā, ir uh, tāds antiamerikānisms, kas šeit izplatās. Tās bija Amerikas Savienotās valstis, kas nodrošināja to, ka mēs šeit varam paust savu gribu kā brīvas tautas, un arī NATO būs tas, kas garantēs mūsu brīvību nākotnē. Paldies, Kamalkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Lielāko daļu pagājušā gadsimta un arī šī gadsimta NATO ir uh, palīdzējusi saglabāt mieru. Uh, Un nu, tomēr daudzi šajā namā cenšas mazināt NATO svarīgumu, neļaujot mums sadarboties ar amerikāņu kolēģiem virknē Eiropas valstu. Kā tad uh, viņi to dara ne tikai vēršoties pret NATO, bet arī dubli, dublējot uh, NATO struktūras? Tātad mēs uh, redzam situāciju, kad ASV un Kanādas pārstāvi var uh, tikties un būs tāda pati sēde eh, bez eh, viņiem un tā būs Eiropas Savienības struktūra. Kāda izšķērdība, resursu un laika izšķēršana? Mums ir jāatzīst, cik būtisku lomu NATO spēlē, bet jāaizmirst arī, netiekst aizmirst arī to, ka eh, NATO ir, daļa ir arī slodzes sadalīšana. Paldies! neaizmirsīsim NATO būtisko lomu un um, atbalstīsim to arī nākotnē. Paldies, Bērka kungs, lūdzu. Es gribēju tikai piebilst uh, tam, ko teicu agrāk. Mēs uh, vēlamies, lai Lisbonas līgums tiktu uh, ratificēts īrijā. Mēs uh, uh saglabāsim savu neutralitāti, Lisabona to nemainīs, bet mēs turpināsim spēlēt savu lomu mieru uzturēšanā. Uh, Eh, ja būs ANO mandāts un eh, ja Eiropas Savienība eh, ies palīgā, tad mēs esam gatavi arī iesaistīties, kā to esam pagātnē jau darījuši, mieru uzturēšanas jomā. Paldies! Nākamais runātājs, lūdzu. Thank you, paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies darbiniekiem. Gribētu paskaidrot, ka attiecībā uz 17. grozījumu, kam būtu bijis jānāk pēc 45. grozījuma, Gan es, gan mans kolēģis, kas sēdēja blakus man, Greka kungs, gribēja balsot par uh, kosmos demilitarizāciju, bet, diemžēl, tajā brīdī mūs novērsa kāds trešais, un mēs nenobalsojām tā, kā mēs gribējām. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie Napolitāno kundzes ziņojuma. Mēs esam, tātad Musumekī kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze. 14 gadus pēc Barcelonas konferences un uh, pēc uh, Eiropas vidus jūras uh, sadarbības aizsākšanas bilants ir neapmierinoši. Ja mēs paraugamies uz to, kāds rezultāts esam līdz šim sasnieguši, uh, salīdzinot tos ar tām saistībām, kādas esam uzņēmušies, piemēram, arī finanšu jomā, ir patiesi pienācis laiks, lai parlaments un komisija iesniegtu pārskatu par darbībām. Mēs taču nevaram teikt, ka neesam pamanījuši, ka civiltiesības šajā reģionā netiek ievērotas, vai arī neesam ievērojuši to, ka nekāda uh, uh, dzimuma līdztiesība netiek īstenota un reliģiskā brīvība aizvien vēl tikai vēlmi ir, ka sociālā un ekonomiskā izaugsme nekādā uh, veidā nedod rezultātus, kādas ceram, un vienlaikus ir kontrabanda. Uh, vienlaikus ir nelegāla darbība. It īpaši Itālijā, Sicīlijā, mēs tā manam, ir ā, brīvās tirdzniecības zonas, bet tā nav bijusi viss iespēja, bet tikai radīta lielāka plaisa starp bagātajiem un nabagajiem. Un noslēgumā 36 un 29 nesam atbalstojuši, bet kopumā esam balsojuši par šo ziņojumu, jo ceram, ka tas mūs virzīs tālāk. Paldies! Paldies tagad Šimanska ziņojums un vārds Sikerska kungam partnerstwo wschodnie jest niezmiernie ważnym projektem. Priekšsēdētājs kundze. Austrumi un uh, palīdzība austrumu kaimiņiem ir būtisks Eiropas Savienības projekts. Ir četri galvenie aspekti, kas mums jāievēro. Pirmkārt, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšana. Tad jāstiprina politiskās struktūras šajās valstīs un jāveicina cilvēktiesību ievērošana. Otrkārt, uh, Tirgus ekonomika un brīvā tirdzniecība. Visiem uh, eh, jādod labāka pieeja uh, labklājībai un jāaizsarga no krīzes. Treškārt, Eiropā mums ir jārūpējas par energo drošumu, drošību. Gāzes uh, eh, pieejai jābūt nodrošinātai. Mēs nedrīkstam pakļauties dažādiem izaicinājumiem Un ceturtais - kultūras un zinātnes apmaiņa. Tās jums, ko minēju, ir saistītas savā starpā un ir ļoti būtiskas, lai Eiropas Savienība tiktu pozitīvi vērtēta Eiropas austrumos. Partnerattiecības ar austrumiem prasa vienotu diskusiju un diskusijas parlamentā. Paldies! Paldies tagad par dālu ziņojumu. Korbeta kungs savas grupas vārdā divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ar lielu prieku tiešām balsoju par šo ziņojumu un uh, novēlu Dāls kundzei visu to labāko viņas uh, um, māca atvaļinājumā. Viņa nevarēja šodien ierasties. Viņa, kā biedra no ID grupas, uh, uzņēmās referents lomu un ļoti konstruktīvi strādāja mūsu parlamenta darbā. Un, un ne tā kā mūsu kolēģi no apvienotās karalistas eh, neatkarības partijas, viņi, ja nemaldos, nekad nav bijuši referenti ne par vienu ziņojumu eh, šajos parlamenta gados. Uh, Viss, ko viņi dara, viņi vienkārši svilp no malas eh, un eh, kritizē, viņi ir tādi ignoranti, viņi nav gatavi iesaistīties reālajā darbā, ko mēs veicam šeit parlamentā visā politiskajā spektrā, parūpēto, viņi nav gatavi rūpēties par to, lai um, tiek uh, līdzsvarots interesi, pausts mūsu viedoklis. Viss, ko viņi grib darīt, viņi grib uh, visam iebilst un visu kritizēt. Un tas tiešām ir milzīgs kontrasts. Paldies, Karbeta kungs! No padomas esmu saņēmusi četras kopējās pozīcijas kopā ar uh, pieņemšanas attaisnojumiem un arī komisijas pozīciju. Uh, šīs sēdes protokolā būs nosaukumi un trešu, trīs mēnešu periods ir parlamentam pieņemt savu pozīciju. 20. februārī rīt sākas šis trīs mēnešu periods. Šis sēdes protokols tiks iesniegts eh, par